un uz atbilstoši pantam 69c pirmajam punktam mūsu reglamentā. Ziņojumi, kas ir mandāta pamatā šīm, sarun, šīm sarunām, ir pieejami plenārsēdes mājaslapā, un to nosaukumi arī tiks publicēti sēdes protokolā. Atbilstoši pantam 69c otrajam punktam. Uh, deputāti vai vairākas vai viena politiskās grupas, kas uh, nodrošina noteikto slieksni, rakstiski var iesniegt līdz rītdienai, otrdienai, 24. oktobrim, 24. M, mm, prasību balsot par šo uh, sarunu uzsākšanu. Ja šāds uh, pieprasījums netiks uh, saņemts uh, par uh, balsošanu, tad uh, komitejas varēs uzsākt uh, sarunas. Atbilstoši 105. pantam, 6. punktam, uh, komiteja priekšsādātāja konferences ir